notiks rīt 2018. Nākamais darba kārtības punkts ir Fosteris kundzes ziņojums par vienotās gaisa telpas tiesību aktu īstenošanu. Dodu vārdu referentei Fosterei. Četras minūtes. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Nav nekādu šaubu, ka 2012. gads ir izšķirošs vienotās Eiropas gaisa telpas īstenošanā. Uh, Pēc eh, Eiropas komisijas ziņojuma mm, publiskošanas es eh, pievērsu jūs uzmanību daudziem svarīgiem punktiem savā pašinstīvas ziņojumā. Mani kolēģi transporta un turisma komitejā šo ziņojumu atbalstīja. Tas notika jūlijā. Vienotās Eiropas gaisa telpas īstenošana vēl ir viena cieši, tā netiek īstenota pilnā apmērā. Uh, Eiropas eh, gaisa transports pieaug, tas, protams, ir ļoti labi izaugsmē, bet ir ļoti lielas kapacitātes problēmas vairākās dalībvalstīs. Tieši tāpēc mums vajadzētu rīkoties ātrāk, vajadzētu vērsties pret operacionālajiem riskiem, vajadzētu nodrošināt lielāku transporta plūsmu un vērsties pret eh, nemodernas tehnoloģijas izmantošanu. Eh, labums, ko mēs gūsim no vienotas Eiropas gaisa telpas, ir pilnīgi skaidrs. Sesar kopuzņēmuma veiktais pētījums rāda, ka tiks veikti, ap, tiks nodrošinātas 330 tūkstoši jaunu darba vietu, tiks ietaupīti 50 miljoni tonu CO2. Tāpat arī e, gaisa satiksme kļūs daudz efektīvāka, patērētājiem būs mazākas izmaksas, un mēs varētu labāk konkurēt ar saviem konkurentiem. Tā ir ļoti laba uzņēmēja darbība. Uh, Tieši šī iemesla dēļ Eiropas Savienības gaisa telpas eh, efektivitātes uzlabošana ir būtiska ne tikai darba vietām, mm, ne tikai klimatam, bet ir jāatcerās arī par citiem ekonomiskajiem labumiem eh, pašreizējos krīzes apstākļos. Šo pozitīvo ietekmi pieredzēs visas dalībvalstis, tā ietekmēs visu piegādes ķēdi, tā skaitā ražotājus, aviopārvadātājus, MVU un dažādas nozares tādas kā turisms. Priekšādētā esmu pārliecināta, ka darba vietas, ko radīs šis projekts, būs eh, augstā apmaksātas un kvalificētas. Sesar ļaus dispečeriem kļūt par mobilu darba spēku modernā un automatizētā industrijā. Līdz ar to viņi varēs savu talantu plaši pielietot un varēs darboties eh, konkurētspējīgā, novatoriskā sektorā, kas ir piemērots 21. gadsimtam. Vislielākā problēma ir fragmentācija Eiropas gaisa telpā. Tas, ka nav funkcionālo gaisa bloku, eh, vēl ar vien ir um, neapmierinoši. Šī um, attīstība ir jāpātrina. Vajadzētu atcerēties, ka pirms desmit gadiem dalībvalstis piekrita šim projektam, tad mēs pirmo reizi runājām par šādu likumdošanu. Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienībā ir pievienojušās daudz citas valstis. Mēs Eiropā esam tehnoloģijas pionieri, tieši tāpēc mums ir jānodrošina, lai mūsu uzņēmumi gūtu labumu. Tieši tāpēc mums ir jāsadarbojas ar kaimiņu valstīm un arī ar militāro nozari, tā lai šīs tehnoloģijas varētu savstarpēji savietot visā pasaulē. Uh, Mums ir jādomā par pētniecību un attīstību, kas ir ieguldīts vienotajā gaisa telpā. Ir pienācis laiks tagad plūkt augļus no šīm investīcijām. Priekšsēdētāji, noslēgumā es vēlētos teikt, ka esmu patiešām nogurusi uzklausot eh, dažādas problēmas, kāpēc mēs nevaram kaut ko izdarīt. Mēs esam gatavi rast risinājumus. Mēs konkurējam arī ar jauniem tirgiem Āzijā, Dienvidamerikā un tuvajos austrumos. Vai nu mēs stāsimies pretī šim izaicinājumam, vai arī cietīsim no sekām. Dalību valstīm ir jābeidz vilcināties un jāsāk strādāt. Komisija ir saņēmusi parlamenta atbalstu uzlikt sankcijas tām dalību valstīm, kas neievēro noteikumus. Komisārs Kālās, e, es vēlētos teikt, ka es jūs pilnībā atbalstu. Mēs vēlamies, lai jūs spiežat uz gāzes pedāli. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Posters kundzei! Tagad brīvā mikrofona procedūra un došu vārdu Bazesku kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Kopējā gaisa telpa Eiropā e, ir jāpadara par realitāti nepieciešams to spēt izmantot drošā veidā un pēc iespējas drošākā veidā tas nāktu par labu un ļoti būtiski nāktu par labu pilnīgi visiem. Tas nāktu par labu arī ekonomikas izaugsmai, nodarbinātības jomai. Tas ļautu tāpat aizsargāt arī vidi. Jo mums būs ilgspējīgā gaisa sistēma, jo labāk visiem būs. Es domāju, ka problēma zināmā mērā jau ir sākta risināt, bet tas, šis virziens ir jāturpina. Mums nepieciešams, nepieciešama augstas kvalitātes gaisa transporta pakalpojumi. Uh, Un gaisa satiksmai jāļauj augt un izvērsties plašumā. Ir jābūt arī vienot, vienai, vienādai attieksmē pret pilnīgi visiem avio operatoriem, un šajā ziņā ļoti svarīgi ir koordinācijas funkcija. Paldies! Paldies, paldies uh, Bazesku kundzei, vārds uh, Danelis kungam. Paldies, priekšādātāji! Paldies, priekšādātāji! 2010. gada aprīlī 5000 pasažieru cieta no, no tā, ka nebija vienotas gaisa telpas, jo toreiz bija lūk šis Islandas vulkāna gadījums. Un Eiropa nespēja neko darīt lietas labā. Eiropai ir vajadzīga ir zinām elastība šīs eh, gaisa telpas uh, apsaimniekošanā. Nu, lūk, ir pagājuši divi gadi. Joprojām šķiet utopiski šāda vienotas telpas īstenošana. Lūk, atkal tiek gaidīts uz vienoto gaisa bloku izveidi un izmantošanu. Un tad galu galā beidzot vajadzētu gana politisko gribu virzīties uz priekšu un nedrīkstam pieļaut šo inerci sekošanu veciem principiem. Ir jātiek pāri šiem nacionālajiem egoismam. Nedrīkstam baidīties no arī no šī vienotā gaisa telpas simbola Tas ir kopējs projekts, kam ir skaidrs priekšrocības, un tas tiešām ir arī simbols Eiropas integrācijai kopumā. Lielas paldies eh, Danielis kungām, tagad vārds Pereiras kundzei. Obrigado, prezident. O projeto do céu único. Pereiras kungs. Paldies, priekšādātāji. Eiropas vienotā gaisa telpa šis eh, projekts jau no paša sākuma ir saistīts ar eh, aviācijas liberalizāciju. Mūsu mērķis ir nevis attīstīt šo nozari pasažieru labā, bet gan nodrošināt, lai Eiropas aviācijas sektors atbilstu uh, daudznacionālu avio pārvadātāju interesēm. Pasažieru intereses tiek pilnībā pakļautas avio pārvadātāju interesēm. Tas viss tiek darīts uh, par darba vietu cenu, un tas nāk par labu arī valsts īpašumā esošiem avie pārvadātājiem. Mēs nedrīkstētu aizmirst par to, kas ir noticis, un par to, kam vajadzētu notikt. Vajadzētu labāk izmantot gaisa telpu, katrai dalībvalstī vajadzētu nodrošināt suverenitāti attiecībā uz tās gaisa telpas izmantošanu. Tas nāks par labu gan ekonomikai, gan arī aizsardzībai. Paldies eh, Ferēras kungam, tagad bankī kungam vārds. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Paldies, priekšsādātāji! Godājamie deputāti! Es pilnībā piekrītu Fosters kundzei. Savā ziņojumā viņa runāja par to, ka esam rīkojušies pārāk lēnu jo īpaši Eiropas komisija un arī Eiropas eh, Savienība apsveicē šo jauno tiesību aktu ieviešanu. Eiropas Savienībā ir vajadzīgs novatoriskums, tas radītu jaunas darba vietas, tas eh, nodrošinātu arī uh, virzības priekšu. Šajā programmā ir runa par 900 miljardiem uh, eiro, ko varētu nodrošināt Eiropas IKP. Uh, Te ir runa par to, ka tiks eh, nodrošināts 330 tūkstoši jaunu darba vietu, par 50 eh, tūkstošiem tonu samazināsim CO2 izmešus. Ja mēs vēlamies būt rentabli, tad eh, vienīgais risinājums nav nodrošināt kvalificētas darba vietas un finansēt darba spēku. Nevajag skatīties tikai no šī skatu punkta. Ir jāatcerās, ka cilvēki, kas Uh, strādā šajā sektora Eiropas Savienībā, saņem tikai pusi no tās algas, ko viņas varētu saņemt strādājot citur pasaulē. Paldies Banki kungam, tagad tikā okundzei vārds. Paldies priekšsādātāji. Lai īstenotu kopējo, kopējās gaisa telpas projektu, mums nepieciešama tāda instrumenta, kas ļautu Eiropas Savienības mēģus īstenot arī avio drošības jomā. Mums nepieciešams pārliecināties, ka ir tādas drošības normas, kas ir augstākās transporta sektorā kopumā. Es atbalstu tādas problēmas kā Galileo un GMS. Eh, GMS, jo tās ļaus mums šo telpu padarīt drošāku. Es arī uzskatu, ka nepieciešama obligāti termiņi pasākumu īstenošanai, kas ņemtu vērā arī komercionālas intereses eh, komisija ir tā, kam ir jāsako līdzi šo principu saulēcīgai īstenošanai tā, lai varētu tikt samaks, samaks, samazināts konkrētās, e, konkrēti izdevumi un tā tālāk. Un arī, lai tas nāktu par labu Eiropas pasažieriem. Es turklāt domāju, ka nepieciešams ņemt vērā šo pasākumu izcenošā visas lidostas Eiropas Savienībā. Tostarp arī reģionālās lidostas, kas varētu dot būtisku ieguldījumu e, sastrēgumu novēršanā gaisa telpā. Vielen Dank, Frau Kollegin. Paldies tikā kundzei. Pēdējais eh, brīvā mikrofona procedūrā Mikolašika kungs. For, for priest... Paldies, priekšādātāji. Eiropas aviācijas telpa ir eh, viena no noslogotākajām pasaulē. Līdz 2030. gadam tā būs vēl vairāk noslogota, uz pusi vairāk. Tieši tāpēc mums vajadzētu ieviest eh, vienotās Eiropas gaisa telpas sistēmu. Tas nozīmētu, ka 27 dalībvalstis varētu iegūt lielāku IKP Te ir runa par 490 eh, miljārdiem eiro, par 330 tūkstošiem eiro jaunu darba vietu, tāpat arī te ir runa par CO2 izmešu samazināšanu. Visi šie faktori pierāda, ka mums vajadzētu cīnīties par vienotās gaisa tāpas ieviešanu. Paldies! Lielas paldies Mikolašika kungam! Brīvā mikrofona procedūra līdz ar to ir noslēgusies diskusijas beigās dodu vārdu komisāram Piebāgam. Priekšsēdētāji, godājumi Eiropas parlamenta deputāti, ziņojums par vienotās Eiropas gaisa telpas īstenošanu nāk īstajā laikā īstenojušo politiku. 2012. gads ir ļoti nozīmīgs gads Eiropas vienotajai gaisa telpai. Ir jāpaveic četri uzdevumi. Te ir runa arī par deviņiem funkcionāliem gaisa blokiem līdz 2012. gada decembrim. Tieši tāpēc apsveicu šo ziņojumu un pateicos referentei Fosters kundzei un transporta komitejai. Vienotās Eiropas gaisa telpas īstenošana ir eh, apspriesta eh, vairākās eh, diskusijās šeit parlamentā un arī pavisam nesen augsta līmeņa konferencē Limasolā. Šo debašu uh, neapstrīdamie secinājumi ir tādi, ka progress ir lēns un sagaidāmie labumi vēl nav redzami. Mums vēl ar vien trūkst integrētas pieejas, Fragmentārā pārvaldības struktūra uz robežām vēl ir viena likvidēta. Šie trūkumi rada katru gadu 5 miljardus eiro izdevumu eh, gaisa dispečer dienestiem. Pirmkārtām saskaramies ar laika grafika problēmu. Mums ir jārīkojas ātri un jāvirzās uz priekšu īstenošanā. Viens no iemesliem šķiet ir tas, ka uh, nav politiskās gribas eh, no dalībvalstu puses. Komisija esam nesen eh, nosūtīja vēstulī transporta ministriem, atgādinot viņiem par viņu pienākumiem un aicinot eh, nāk klajā ar ātriem un proaktīviem lēmumiem. Komisija vēlas nodrošināt, lai šī īstenošana nāktu laikā un tā tiktu paveikta pilnībā. Ja nepieciešams, komisija uh, vērsīsies eh, tiesā pret dalībvalstīm, kas neievēro noteikumus. Otrakārt, eh, daudzas pozitīvas soļus jau var veikt, bet mums ir jāverzās tālāk, mums ir jānodrošina reāli rezultāti. Piekrītu jums par to, ka izpildes pīlārs ir jāveicina un ir jādomā par operacionālo mērķu sasniegšanu. Uh, ko mēs varētu iegūt no funkcionālo gaisa bloku īstenošanas. Komisija pašlaik izvērtē pasākumus, kas ļautu pātrināt vienotās Eiropas gaisa telpas īstenošanu un Cezara programmas īstenošanu. Mums ir jādomā arī par vienotās Eiropas gaisa telpas ieguvumiem. Uh, Komisija piekrīt sniegt ziņojumu Eiropas parlamentam 2013. gadā par panākto progresu attiecībā uz vienotās Eiropas gaisa tāpas īstenošanu, kā arī par stratēģiju attiecībā uz īstenošanas tālāk virzīšanu. Ja ir runa par pašreizējiem tiesību aktiem, tad ir skaidrs, ka nevajadzētu atgriezties eh, sākuma punktā. Uh, un vajadzētu nodrošināt, lai eh, izmaiņas tiktu veiktas ātrāk. Tiesību akti ir jāvienkāršo un jāpadara skaidrāki. Varu jūs informēt, ka mēs strādājam pie jauniem priekšlikumiem, lai pātrinātu vienotās Eiropas gaisa telpas īstenošanu. Tāpat uh, ir iesāktas vairākas iniciatīvas, kas vēl nav pabeigtas, bet kas stiprina pašreizējos tiesību aktus. Uh, Komisija ir paredzējusi iesniegt šos priekšlikumus 2013. gada pavasarī. Paldies! Paldies pievākungām! Diskusijas līdz ar to ir beigušās. Arī šis balsojums notiks rīt 2018. Dāmas un kungi, nākamais darba kārtības punkts ir Baha ziņojums. Tas noteikti